atbalsta arī to, kas izskanēja Gozestunga runā, un es ceru, ka jums arī nebūs iebildumi pret izvirzītajiem kandidātiem. Līdz ar to debates ir pabeigtas, un nākošais darba kārtības jautājums ir kopīgās debates par banānu nozari. Vispirms Balzānī kundzes ieteikums par banānu tirdzniecību un pēc tam Bancāni kundzes uh, ziņojums par padomus regulu par tarifu likmēm banāniem un to atcelšanu. Un ir arī jautājums par uh, banānu tirdzniecību. Tagad vārds Bancāni kundzei. Un Banzānī kundze runās gan debašu sākumā, gan arī to noslēgumā. Tagad vārds jums, Banzānī kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Eiropas parlamentam ir jāsniedz savs viedoklis par diviem nolīgumiem, kas ir panākti ar ASV un ar 11 Latīņu Amerikas valstīm. Šo nolīgumu mērķis ir pabeigt garu tirdzniecības disputu un Eiropas Savienībai mm, bija jārisina disputs starptautiskās tirzniecības eh, organizācijas ietvaros, jo bija pret to celta sūdzība par diskrimināciju. Eiropas Savienība bija piešķīrusi prioritāti vai preferences Eiropas Savienībā un AKP valstīs audzētajiem banāniem. Bet pret citām trešajām valstīm tika izmantota cita sistēma. Tas nozīmē, ka AKP valstīm bija iespējams eksportēt banānus uz Eiropas Savienības bez jebkādiem muitas nodevām, bet citām valstīm šīs muitas tarifs tika noteikts 174 eiro par tonu. Mēs iestājamies par AKP valstu tiesībām eksportēt banānus uz Eiropas Savienības uh, tirgiem bez, bez tarifiem, bet citām valstīm būs iespējams eksportēt banānus uz Eiropas Savienību ar muitas tarifiem, bet laika posmā līdz 1000, 2017. gadam šie tarifi tiks samazināti no 176 eiro uz 114 eiro. Vis, tagad Eiropas Savienība pilnībā spēs īstenot savas saistības, kā Pasaules tirzniecības organizācijas dalībniece, bet tai pašā laikā šajos nolīgumos īpaša uzmanība ir veltīta AKP valstīm un ir paredzēts izveidot jaunus instrumentus, lai nodrošinātu finanšu atbalstu šīm valstīm, lai AKP valstis, var, AKK valstis varētu investēt uh, div, ekonomikas diversifikācijā, lai attīstītu citas nozares līdztekus banānu audzēšanā. Ir paredzēts investēt 190 miljonus līdz 2013. gadam. Šie pasākumi ir konstruktīvi, tie ir palīdzējuši noregulēt uh, tirzniecības konfliktus, kuros Eiropas Savienība bija zaudētāji, un tai pašā laikā šis risinājums respektē AKK valstu banānu ražotājus un arī respektē Eiropas Savienības banānu ražotājus attālajos reģionos. Uh, un uh, Tādēļ ir nepieciešams, lai Eiropas uh, parlaments atbalstītu šos nolīgumus, bet komisijai ir jāapņemas veikt pēc iespējas ātrāk ietekmes novērtējums par šo nolīgumu ietekmi līdz 2020. gadam uz AKK valstīm un arī kāda ir šo nolīgumu ietekme uz to Eiropas Savienības uh, attālo reģionu ekonomiku, kuros banāni tiek audzēti. Mums ir nepieciešams izvērtēt arī papildu pasākumus, kas ir paredzēti uh, šajā, šajos rajonos, kur banāni tiek audzēti. Aptuveni pusotru gadu pirms šo papildu pasākumu uh, darbības beigām ir jāizstrādā jauni pasākumi. Mēs nevaram atstāt šīs valstis novārtā, ir jāmēģina mīkstināt iespējamās negatīvās sekas, kādas varētu būt šiem tirzniecības nolīgumiem uz minētajām valstīm. Protams, banānu importa pieaugums no trešajām valstīm ietekmēs uh, AKK valstu iespējas eksportēt banānus un uh, ietekmēs tos, to ieņēmumus. Mēs uh, šajās ilgajās sarunās mm, Inta komitejā vienmēr bijām norūpējušies par AKK valstu interešu aizstāvību un par to, kā rast atbilstošu un taisnīgu risinājumu šai situācijai un kā nodrošināt palā, palīdzības pasākumu darbību un, ja nepieciešams, tos pagarināt arī nākotnē. Paldies, Banzāni kundze. Tagad vārds Kjurī kundzei. Paldies priekšsēdētāji, gudētie deputāti, godētā Balcānī kundze, liels paldies, kas dodat man arī iespēju prezidentūrai izteikties par ļoti svarīgu jautājumu gan no eh, tirsniecī, starptautiskā tirzniecības eh, viedokļa, bet arī uh, runājot par solidaritāti un attīstību, un arī par šiem aspektiem. Es arī atbildēšu uz um, Morēra kunga jautājumu un arī uz jūsu jautājumiem, Bacānī kundze, un es turpināšu ungāru valodā uz savu uzstāšanos, kas attiecas uz AKK valstu raž, banānu ražotājiem ir ļoti svarīgi nodrošināt atbilstīgu attiecīgo reģionu attīstību. Šie nosacījumi atrunā, kā banānu nozarē paredzētiem pasākumiem ir jāizvērtē div, m, mm, divpat, 18 mēnešus pirms programmas stāšanās spēkā. Ir skaidrs, uh, kā arī rekomendācijas un atzinumi, kuri būs jāizstrādā, noteikti ir arī komisijas un nevis padomas kompetence, un es esmu pārliecināta, ka arī būs pieejami visi šie atzinumi un rekomendācijas izstrādāti laicīgi. Tad runājot par šiem pavadošajiem pasākumiem banānu nozarē, runājot par šo konkrēto programmu. Uh, ir būtiski runāt arī par izmaiņām, kādas tiek ieviestas tirdzniecības sistēmā ar ārākākā valstīm. Ir ļoti svarīgi padomu var rēķināties ar sadarbību ar Eiropas parlamentu, lai vēlāk nekavējoties varētu arī vienoties par efektīviem risinājumiem. Tagad runājot par resursiem, šiem um, pavadošiem pasākumiem, padomi ir pie arī pirmajā lasījumā atbalstījusi eh, pa, šos pasākums banānu nozerē, kā arī kritērijus, kas attiecas uz uh, eh, attiecīgošo pārdali. Banānu nozares uh, īpatsvars, kā, kā uh, valstu ekonomikā ir ārkārtīgi liels šiem pavadošajiem uh, pasākumiem runājot, 10. gada decembrī parlamentu un padomas regulas projektā ir atrunāta nosacījumi par šiem pavadošajiem pasākumiem, runājot par īpaši attāliem eh, reģioniem. Un tagad arī uh, ka šo dokumentu izskata atbild, atbildīgie padomes dienesti, runājot arī par Latviju-Amerikas valstīm, piemēram, Peru. Atbalsts, kāds tiek banānu nozarē, īpaši šeit vēlos atgādināt to, ka padome vēl nav izstrādājis āt, e, nostāju un atzinu par šiem nolīgumiem, tādēļ arī vēl nevaru sniegt savu viedokli par to. Par tiem tiek diskutēts arī balstoties uz reģionālo nolīgumu un paraugu uh, Sarunas tika pārtrauktas 2008. gadā, jo atbilstīgās valstis nebija bija spējīgs vienoties pār tīrzniecības mērķiem, un 2009. gada janvārī tika atsāktas sarunas, jo īpaši ar Kolumbiju, Ekvatoru un Peru, lai varētu vienoties par nolīgumu 2009. gada jūnijā Peru izstājās no sarunām. Mēs turpinājām sarunas ar pārējām valstīm. Ar Peru un Kolumbiju noslēgtas sarunas decembrī, eh, arī mutrālie nolīgumi ar pārējām valstīm noslēgti, un Ekvatora arī vēlāk var pievienoties šiem nolīgumiem. Ekvatora norādīja, ka tā ir gatava arī īstenot šādas sarunas un pievienoties nolīgumiem. Par to padome ļoti priecīga. Šīm apņemšanām ir arī jāatspoguļo sarunas, kādas notika ar eh, Kolumbiju un Peru, un aicinu arī eirodeputātus sniegt savu ieguldījumu un arī atbalstu šiem nolīgumiem banānu nozarē. Un arī par šo tarifu līgmju mm, regulu. Paldies! Liels paldies! Liek priekšsēdētāji! Un tagad komisijas vārdā Čolas kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs kundze, tā ministrs kundze, Balcānī kundze, dāmas kungi deputāti. Esmu ļoti priecīgs redzēt to, ka galvenie principi un arī komisijas priekšlikumā galvenās vadlīnijas orientācijas arī tiek atbalstītas no referentas puses. Balcānī kundze ļoti labi ievadvārdos arī aprakstīja, kādā kontekstā notika šīs sarunas un kādā kontekstā tika noslēgt nolīgumu. Komisija atbalsta uh, referentes ieteikumus. Un arī pašu ziņoties tiesa, ka 2009. gada nolīguma par banānu tirzniecību ir ļoti svarīgi nolīgumi, kā jau to arī uzsvēra Balcānī kundze. Uh, savā runā. Vēlos arī no savas puses uzsvērt to, ka šie nolīgumi tagad nomierinās šos ļoti jūtīgos jautājumus un arī atvieglos tirdzniecību un uh, nodrošinās nepieciešamos apstākļus, lai varētu izveidot stabilo Eiropas banānu tirgu, kurš būtu arī paredzams tuvāko gadu laikā. Vēlos pakavēties pie dažiem svarīgākajiem jautājumiem, kurus minēja arī referente un deputāti mutiskajos jautājumos un arī rezolūcijas priekšlikumā, kas arī ir daļa no visas pakotnes. Tieši runājot par atbalstu, kāds tiek sniegts Eiropas Savienības ražotājiem, es ļoti labi saprotu, kāda ir so, ļoti, cik svarīga ir banānu ražošanas sociāla-ekonomiskā loma, jo īpaši attālos Eiropas Savienības reģionos. Es saprotu arī satraukumu, kāds ir saistīts ar šīs um, ražošanas izdzīvošanu. Tālāk par vēlāk, par ziņojumu, arī kāds tiek iesniegts septembrī 2010. gadā padomē Parlamentā komisija paskaidro, kāda būs Ženēvas nolīgumu ietekme un sekas. Šī ietekme ir, sekas ir iekļauts arī 2006. gada reformā attiecībā uz banātu izglītībai piemērojamo režīmu, lai aizsargātu Eiropas Savienības ražotājus. Aizvien lielākā liberalizācijas tirsniecībā banānu atbalsts banānu nozarei tika palielināts ņemot vērā arī ietekmes novērtējumu, kāds tika izstrādāts toreiz, sam, ievērojami samazinot tarifu likmes, nekā tas bija paredzēts. Komisija arī bija gatava uzraudzīt nolīgumu ietekmi uz tirgu darbību un nepieciešamības gadījumā arī pieņemt pasākumus, lai mazinātu negatīvu ietekmi. Tālāk runājot par banānu, ražošā, ba, banānu ražotāju jautājumu. Tas vairs netiec tik specifiski uz banānu nozari, bet uz visu lauksaimniecības produktu ražošanas nozaru. Nozari arī par pievienoto vērtību. Tas attiecas arī uz citiem, citām nozarām, ne tikai banānu nozars. Un tad runāt arī šeit par KLP visaptvarošo reformu, kam sīnāks klajā ar priekšlikumiem, lai stiprinātu ražotāju organizācijas, lai viņi spēlētu aizvien lielāku lomu ražošanas nozarē un lai varētu piedalīties sārunās par nolīgumu noslēgšanu. Komisija ir izveidojusi augsta līmeņa grupu lauksaimniecības produktu ražošanas jomā, viņ, kur izstrādā priekšlikumus. Lā, ir četri komisāri, kuri arī piedalās šajās augstā līmeņa grupās kurām ir noteikti ceļa kārte un kur izstrādā priekšlikums, ar kuriem nāks klējā komisija tuvāko mēnešu un gadu laikā, lai mēģinātu sniegt atbildes uz uh, šo jautājumu par um, caurskatāmību un arī par sarunu caurskatāmību. Un arī banāna ražotāji noteikti no tā tikai iegūst tālāk, kas attiecas uz finanšu resursu pārdali un šiem vedošajiem pasākumiem banānu nozerēm AKK valstīs. Kā jūs zināt, tad regulas projekts, kas nosaka šos BAM, šo regulu 20. 1. Uh, oktobrī apstiprināja parlaments, kur tiek paredzēti nosacījumi, kādā veidā šie resursi tiek pārdalīti. Šie kriteriji, par kuriem jūs runājāt, tie jau ir iekļaut šajā regulā un arī par uh, nosacījumiem, kā tiek pārdalīta šīs finanšu aploksne, šie nosacījumi jau ir apstiprināti. Komisija cieši sadarbosies ar uh, Eiropas parlamentu un esam arī vienojušies par kompromisu attiecībā uz šiem jautājumiem. Regulas projekts. To apstiprināja Eiropas parlaments. Tur tiek noteikti arī dažādi šie pārdeles kritēriji dažādām valstīm un paredz, kā jau jūs arī teicāt, izvērtēt situāciju AKK valstīs 18 minu, mēnešus pirms programmas īstenošanas, lai redzētu, vai uh, process ir pielāgots tirgumu vai ir jāparedz vēl kā citu pasākumu. Tālāk Runājot par ieteikumus novērtējumu uz uh, nolīgumiem ar banānu ražotājiem līdz 2020. gadam, esmu gatavs pār, uh, izvērst šādu ieteikumus novērtējumu analīzi, ja tāda ir nepieciešama. Mums ir jābūt arī realistiem tāpat laikā par šo ieteikumus uh, novērtējumu ap, apmēru, jo šeit būs jāanalizē situācija ļoti daudzās pasaules valstīs, kur banāni ir uh, viens no uh, pamatproduktiem, uh, un līdz ar to šāda analīze nu, varētu izvērsties visai sarežģīta, bet esmu gatavs uh, arī izvērš šādu pētījumu un izmantot arī datus un informāciju, kāda jau ir komisijas rīcībā no nu, jau esošajiem iekšējiem vai ārējiem pētījumiem. Mēs arī izvērtēsim, kā jau teicu, iepriekš par, šo, par šiem papildus pasākumiem, to efektivitāti, kā 18 minūtes pirms programmas īstenošanas. Tālāk par sarunām um, tirdzniecības nolīgumiem ar dažām Latviju-Amerikas valstīm, jo īpaši ar Ekvatoru, jūs noteikti zināt, ka sārunas ar Kolumbiju un Peru. Arī ar Centrālamerikas valstīm tika noslēgtas vismaz tehniskajā līmenī. Nolīgums ar Peru un Kolumbiju paredz arī, kā tur var pievienoties arī vēl uh, citas valstis, tā skaitā arī Ekvatora, kur vēlas atgriezties pie sarunu galda, un Ekvatora cits starpā arī oficiāli lūdzas ēsties pie sarunu galda. Uh, lai varētu runāt arī par šo tirdzniecības nolīgumu. Ekvadoras atbildīgās iestādes un komisija arī tagad izskata, kā mēs varētu atsākt šīs sarunas un eh, noslēgt nolīgumu. Šajā nozarē lūk daži komentāri, kurus vēlējos izteikt attiecībā uz jūsu ziņojumu un jautājumiem, kādus eh, jūs uzdevāt. At, es izteicos nedaudz varbūt eh, ilgi, bet es gribēju atbildēt uz jūsu jautājumiem. Liels paldies, liels paldies komisāra kungs. Priekšsēdētāja un tagad uh, Derika komitejas referents Gerens kungs lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Ir Runājot par starptautiskajiem nolīgumiem, ir viens ļoti svarīgs nediskriminācijas eh, princips. Ļoti labi, realitātē tur nav ko teikt, bet nu praksa atšķiras no vārdiem. Kā nemaksā šīs ievadmuitas eh, un viņi eksportē uz Eiropas Savienību, tā ir, nolī, tas ir eh, nolīgums un tas neko šeit nemaina. Valsts, kas maksā 176 eiro par tonu tagad maksā 141 eiro, tātad samazinājums par 35 eiro. Tas maina arī konkurējošo situāciju, ja kā, kā valstis, kas līdz šim bija vairāk aizsargātas, tādas būs tagad mazāk turpmāk. Komisija Eiropas Savienības vārdā noslēdz šo nolīgumu. Jautājums ir par to, uh, Man kā referentam vai komisija varēja rīkoties citādāk? Atbildi ir skaidra. Nē, komisija nevarēja rīkoties citādāk. Ja tā būtu rīkojusies citādāk un ja tā nebūtu piedalījušies tajās sarunās, tad jautājums tiktu atrisināts arī uh, arbitrāžu tiesā pasaules izņemas organizācijā. Un rezultāti noteikti būtu citādāki nekā tie, uh, kuri ir panākti sarunu laikā, par kuriem mēs arī tagad diskutējam. Nu, bet vai tad viss ir ideāli šajā pasaulē? Nē, es esmu šī atzinuma referents un arī esmu tikai referents par šiem papildu pasākumiem banānu nozarē. Ar šo ziņojumu otrajā lasījumā nākšu klajā rītdien. Man ir sekojoši komentāri. Pirmkārt. Parā nozares budžets, kas ievērojami tika palielināts, komisārs to arī atgādināja, tas ir ļoti labi, es pieņem zināšanai. Tā ir arī atbilde uz Es ar Neskundas jautājumu, kur ļoti satraucas par jauno situāciju banānu ražotājiem uh, arī attālījos um, reģionos un aizjūras valstīs. Otrakārt, otrs satraukums Desarnēs kundzei un arī man, mūsu komitejā, attīstības komitejā, ar šiem 114 eiro. Um, tur jau mēs neapstāsimies jo notiek runas arī komisijā par citiem nolīgumiem, kur tiek runāts par daudz mazākām summām nekā par 114 eiro, kur ir runa par 75 eiro, piemēram. Tātad mēs redzam šo uh, diskriminācijas principu, un tad arī mums būs jā sekos šai situācijai, un tas ļoti ir satraucoši. Un treškārt, kas attiec uz bērnu nozars pavadošiem pasākumiem, detalizētāk par tiem runāšu rīt no rīta, es domāju, ka parlamentam ir izdevies, un šai sakarā arī pateicos komisāra kungam, iekļaut arī zināms jauninājumus. Proti, ietekmes novērtējums 18 mēnešus pirms termiņa beigām tad mēs arī redzēsim, kāda situācija arī būs vēlāk pēc 13. gada, jo es saprotu, ka banāna nozarē problēmas vēl nav beigšās. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds tiek dots mm, grup, politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms eh, tāds pateiks arī Andrikienas kundze, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Tautas partijas grupas vārdā es gribētu aicināt Eiropas parlamentu dot zaļo gaismu šim ļoti svarīgajam nolīgumam. Mēs uzskatām, ka tas veicinās Dohas sarunu kārtas tālāko attīstību un noriti, tāpat arī tas veicinās mūsu divpusējas sarunas ar Merkusur valstīm par brīvās tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu. Mēs esam priecīgi novērot šo te vispārējo liberalizāciju banānu tirgu pasaulē, ieskaitot arī patreizējo PTE nolīgumu un divpusējos nolīgumus par par uh, banānu tirdzniecību, ko esam noslēguši ar Centrālamerikas un Andu kopienas valstīm. Cerams, ka kādien tās tiks noslēgts arī ar Merkusuru valstīm. Patreizējā rezolūcija ir ļoti līdzsvarota, pateicoties referents darbam, un ir ņemti vērā mūsu partneru, mūsu partneru intereses AKK valstīs, tāpat arī Eiropas banānu ražotāju intereses. Es esmu dziļi pārliecināta, ka eh, virzoties uz lielāku tirgus liberalizāciju pasaules banānu tirdzniecībā, mums tanīpat laikā eh, ir jāparūpējas par to, lai mēs neiznīcinātu eh, šo te sektoru, kas atsevišķos Eiropas reģionos izcenas ir bijuši ļoti svarīgi, piemēram, Kanārijas salās, Guadalupē, Martinikā, Madeirā, Azoru salās un citur. Uh, Un visbeidzot, mēs ceram, ka Eiropas komisija ņems vērā mūsu bažas un problēmu jautājumus un veiks pasākumus, lai pielāgot šo te attīstības problēmu pārvarēšanas programmu un papildus pasākumus, lai palīdzētu banānu ražotājiem. Ja nepieciešams, komisija veiks arī citus uh, pasākums, lai paralēli pasaules tirgus liberalizācijai, pašmāju banānu ražotāji tomēr varētu saglabāt savu vietu e, pasaules tirgo un e, turpināt banānu ražošanu, kas viņiem ir tradicionāli. E, šis, šī tēma atkal būs jāskar tad, kad mēs runāsim par jauno Eiropas Savienības finanšu plānu. Lies paldies Andrikienas kundzei! Sociālistu un demokrātu grupas vārdā vajadzētu izteikties Tirolienu kungam, taču es viņu neredzu zālē. Tādēļ došu vārdu nākamajam runātājam no sociālistu grupas Arsenis kungs, lūdzu, vārds jums. Η έννοια των Banana Republics, των μπανανιών, είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι όλες αυτές οι χώρες. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs visi zinām, ko nozīmē termins banānu republika. valstis, kurās lielie banānu ražotāji nostumi malā valdības vadītājus, ir banānu republikas. Valdības mēģina ieviest kaut kādas demokrātijas pamatprincipus, eh, taču šie banānu ražotāji to neļauj, viņi veic apvērsumu. Mēs zinām šādu scenāriju. Taču Un, ja banāni, banāna ražošana izplešas aizvien lielākās teritorijās, tad tiek iznīcināti mēži, tiek iznīcināta valstu ekosistēma. Situācija šādās valstīs ir vienkārši briesmīga. Tanīpat laikā Mēs bez sirdsapziņas pārmetumiem ēdam ļoti lielu daļu no šiem banāniem, ļoti lielu procentuālo daļu. Monokultūras problēmas ir vēl kāds problēma loks. Pasākumi banānu nozars attīstība ir ļoti būtiski. Tie ir svarīgi šīm valstīm, kas bieži vien ir ļoti nabadzīgas, un bez šī atbalsta nevar iztikt. Eiropas Savienība ir lielākais banāna importētājs pasaulē. Mēs arī paši gūstam ļoti lielu labumu no šīs tirdzniecības apmaiņas. Ir loģiski, ka lielie ražotāji vēlas saglabāt Eiropas tirgu. Taču mums ir tiesību akti, kas tagad ir spēkā, un Eiropas komisija jāuzrauga, lai šie tiesību akti tiktu īstenoti. Eiropas komisija jārūpējas par to, lai šie lielie uzņēmumi ļaunprātīgi neizmantotu savu pozīciju Eiropas tirgu, lai tie neveidot karteļus un monopolus, e, jo tas nāktu par ļaunu Eiropas patērētēm. Lielas paldies! Tagad zaļo un Eiropas brīvās alianses vārdā Grēzes kundze vienu minūti. Paldies! Mēs runājam par banānu nolīgumu, parakstīšanu un zaļo grupa jau ir izteikusi vairāk kārt savu viedokli par šo liberalizācijas jautājumu. E, šī liberalizācija vēl vairāk nostiprinās lielo Amerikas uzņēmumu e, situāciju, kas jau tagad kontrolē vairāk nekā 80% no pasaules tirgus banānu tirdzniecībā. Šie nolīgumi ir pretrunā ar AKK valstu interesēm, Ekvadoras interesēm un vēl citām mazām valstīm. Atkal katru reizi cietīs mazie ražotāji. Uh, Ir steidzam nepieciešams radikālas reformas starptautiskās tirdzniecības noteikumos, lai varētu garantēt eh, pārtikas suverenitāti un vietējo pārtikas ražošanu visiem un it visur. Finanšu pasākumi, kurus piedāvā šeit Eiropas komisija, ir nepietiekami ražotāju aizsardzībai. Mums ir jāveic ne tikai ietekmes novērtējumi šiem nolīgumiem, bet ir arī jāgroza likumdošana tā, lai mēs veicinātu uh, banānu ražošanu un tāpat laikā arī ilgspējīgu ekonomiku. Lielas paldies! goe un eh, Ziemeļvalstu zaļo vārdā Hoa Rūkungs, lūdzu, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētājs kundze, manuprāt, šie nolīgumi nav nekas apsveicams. Tie vēlreiz parāda, ka mēs par ķīlniekiem saņemam mazos uh, banānu ražotājus AKK valstīs un arī Eiropā. 2009. gadā tika parakstīti šie nolīgumi Ženēvā un Doha sarunu kārta turpinās. Uh, šīs nolīgums un šīs sarunas mums uzspiež eh, Pasaules tirdzniecības organizācija, gan nolīguma, gan sarunas. Ma, kāds ir mazo ražotāju uh, liktenis AKK valstīs un Eiropas ultraperiferiskajās reģionos? Tas uh, Pasaules uh, tirdzniecības organizācija neinteresē. Ir citas intereses, piemēram, Latīņamerikas lielo gigantisko uzņēmumu un Eiropas Savienības intereses Pēc būtības banāna tirgus reforma, tāpat arī cukuru tirgus reforma ir līdzīgas parādības. Tās liecina par to, ka notiek virzība uz milzīgo pasaules tirgu. E, šī virzība ir pilnīgi neapturama. Diemžēl šī virzība, šis milzīgais traktors saspiež savā ceļā mazos ražotājus. Priekšsēdētājs kundze, ar šīm kompensācijām nepietiks. Mm, mazie ražotāji tiks sagrauti neizbēgami. Un AKK valstis ir nabadzīgākās valstis pasaulē. Viņām šis noliegums nāks par ļaunu viņu attīstībai. Mums saka, ka esot jāprakšie nolīgumi, lai saglābtu Dohas sarunu kārtu. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, skatīties labāk, lai tā, ar tādu pašu aizrautību pasaules valdību vadītāji parakstītu dažādus nolīgumus, lai aizsargātu dabu, lai strādājošo tiesības aizsargātu. Um, manuprāt, tas ir ļoti skumji, tas, ko mēs vērojam šeit šobrīd. Paldies! Un tagad Eiro EFT grupas vārdā Kampels Baneman kungs lūdz vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze šis banāns ir tāds kā kara ierocis, Eiropas Savienības un ASV cīņas ierocis, kas ir ilgus 16 gadus, un tagad Eiropas Savienība ir šausmīgi zaudējusi 200 miljonus dolāru. Eiropa ir samaksājusi kā sodu Pasaules tirzniecības organizācijai, un vēl turklāt esam spiest atteikties no saviem tarifiem. Tikai tādēļ, ka it kā protekcionisms šeit ir. E, mēs cenšamies aizsargāt franču kolonijas. Šodien es nopirku banānu Eiropas Eiropas parlamenta tirgu. Un tas ir pilnīgi nelegāls banāns, jo tas nav saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem. Tas nav ne tik garš, ne tik plats, ne tik taisnīgs, kā banāniem jābūt Eiropas Savienībā. Kas šeit notiek? Ir jāuzdod šāds jautājums. Tas ir pilnīgi stulbs protekcionisms ar muļķīgiem noteikumiem. Vai Eiropas Savienība ir zaudējusi prātu, jeb tai vienkārši ir banāns saspraust ausīs un viņi neko nesaprot? Paldies! Un tagad pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā Stasens vien, kundze vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājas kundze! Vairākus gadu desmitus Eiropas Savienībā ir bijusi protekcionistiska politika tirdzniecībā, ieskaitot arī banānu tirdzniecības sektoru. Mēs vēlējāmies Latīņamerikas uzņēmumus paturēt ārpus mūsu tirgus un palīdzēt citām valstīm importēt banānus pie mm, Eiropas Savienībā. Pēļņa no šīs procedūras eh, tiek ieguldīta ultraperiferālajos reģionos. Eiropas Savienība vēlas sevi pozicionēt kā tādas starptautiskās brīvās tirzniecības aizstāvi vienmēr kritizē citus, bet tik līdz Eiropai pašai ir kaut kas, ko pārmestā, mēs neredzam šo baļķi savā acī. Mums ir jādara tā, mēs visu laiku esam vēlējušies, lai, šī, vēlējušies, lai šie nekonkurēt spējīgie banāna audzētāji, piemēram, Franču Gvajānā, tiktu aizsargāti. Simtiem miljonu eiro mēs esam tērējuši šai politikai. Ir laiks pielikt punktu šai ekonomiskai neefektivitātei, nepareizajai pieeja. Paldies! Un tagad pārējie runātāji, kas izsakās savā vārdā. Pirmkārt, Māto Adraverkungs, divas ar pus minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Kambelkungs! Es esmu pārliecināts, ka jūs rokāsošais banāns nav no Kanārijas salām. Es uh, jau kārtējo reizi izsakos par banāniem. Es domāju, ka tas ir labi, ka mēs par šo tēmu runājam. Ir svarīgi atkārtoties, svarīgi atkārtot to, ka mēs aizsargāsim Eiropas banānu ražotājs, ir īpaši Kanārijas salās. Nolī, Ženēvas nolīgums ir laba ziņa mūsu pašu ražotājiem. Rezolūcijā, par kur mēs šodien runājam, no lauksaimniecības viedokļa, no banānu aizsardzības viedokļa, ir trūkumi. Es saprotu, ka šīs priekšlikums pirmkārt nāk no starptautiskās tirdzniecības komitejas, kurai ir pilnīgi atšķirīga pieeja no manējās, varbūt. Es atbalstu šīs rezolūcijas pozitīvos punktus, taču ne visus. Protams, ka nolīgums pieliek punktu daudz gadus ilgušiem strīdam PTO. Ir ļoti labi, ka šajā sektorā būs eh, paredzamība eh, un kaut kāda prognozējumība nākotnē. Uh, Mūsu pašu banānu ražotāji dzīvo ļoti tālu no Eiropas centra, viņiem ir ļoti sarežģīti audzēt banānus. Šie banāni, starp citu, ir ārkārtīgi kvalitatīvi, taču tie nevar konkurēt ar dažām citām valstīm, kur tiek audzēt banāni par daudz lētāku samaksu, tādēļ, ka ir citi fitosanitārie vides standarti un zemāks darba spēka izmaksas. Ir svarīgi uzsvērt, ka šis nolīgums tiešām uh, grauj mūsu uh, ražotāju intereses Mm, muitas tarifi tiks samazināti no 176 uz 114 eiro par vienu tonu, bet Peru un uh, Kolumbijai tie būs tikai 75 eiro par tonu. Komisārkungs, jūs nevarat teikt, ka jau 2006. gadā jūs visu to prognozējāt, kāda būs šo, šī tarifu samazināšana. šī samazināšanās patiešām ir ārkārtīgi strauja. Es domāju, ka ir nepieciešams aktualizēt pieeju 114, 176 eiro par tonu jau tā bija zema, zems tarifs. Mūsu pašu banāna audzētāji neprasa neko tādu, kas nav pamatots. Mūsu uzdevums ir aizsargāt mūsu ražotājus. Paldies! The earphones. Are you taking that? Take the earphones. Thank you very much. Want... Jūs gribējāt izmantot zaļo, eh, zilo karti. Vai tas ir brīvajā mikrofonā? Ja grib, brīvais mikrofons jūs interesē, tad paceliet roku vienkārši. Zilā karti nozīmē, ka gribat uzdot jautājumu iepriekšējiem runātājiem. To jūs nevēlaties. Labi, paldies. Tagad sapratu. Došu vārdu jums vēlāk. Paldies. Nākamā runātāja Katrīna Staila ar vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par taisnīgās tirdzniecības banāniem. Mums ir jāaizsargā nabadzīgākie karību audzētāji. 200 miljoni eiro ir e, paredzēta Āfrikas un, ka, un Karību zonas banāna eksportētāju atbalstam. E, Mēs eh, zinām, kā, tiek, kā, kā lielie uzņēmumi izturās pret eh, cilvēkiem, kas strādā banāna audzēšanas nozarē. Šī attieksme ir vienkārši briesmīga, ja jūs to zināt. Un tieši tādēļ šī taisnīga audzēšanas metode ir svarīga. Eh, ir jādomā vienmēr, kādos apstākļos strādā banāna audzētāji. Banāns ir mīļākais Skotijas auglis. Mani vēlētāji tāpēc grib zināt, kur tiek ražots šis banāns. Viņiem ir svarīgi, lai šis banāns tiktu ražots izmantojat ļoti augstus standartus. Es gribētu aicināt kolēģus pirkt tikai uh, taisnīgās tirdzniecības eh, rezultātā iegūtos banānus. Mums ir jārīkojas tā, lai aizsargātu visvieglāk ievainojamos, tātad strādājošos un arī visnabadzīgākās valsts, kurās aug banāni. Paldies! Nākamais runātājs Laviekungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie kolēģi! Divpusējie tirdzniecības nolīgumi bieži vien tiek parakstīti, un pēc tam izrādās, ka tie nāk pa ļaunu Eiropas tirgotājiem, jo ir ļoti zemi muitas tarifi. Tagad mēs redzam, ka muitas tarifi tiek pazemināti banāniem, kas Eiropā tiek ievesti no Latīņa Amerikas. Uh, Protams, tas palīdz mums atrisināt eh, gadu desmitiem ilgušu konfliktu, taču tie nostāda neērtā situācijā mūsu banāna ražotājus. Skaidrs, ka bija nepieciešams pazemināt tarifus un tāpat arī bija nepieciešami šie papildus pasākumi. Taču tas viss kopumā mm, grauj Eiropas banāna ražotāju konkurētspēju līdz šim Atbalsts ir bijis sniegts izmantojot posēju programmu. Taču šī posēja programma netiek, neņem vērā jaunos nolīgumus. Es gribētu aicināt padomi domāt par nepieciešiem resursiem un instrumentiem, kas būtu izmantojami, lai šo plaisu aizpildītu, lai banānu ražotāji Eiropā neciestu ir nepieciešams kompensēt viņiem nodarīto kaitējumu šo nolīgumu parakstīšanas rezultātā un tarifu samazināšanas rezultātā. Es nedomāju, ka ir iespējams katru gadu meklēt atkal jaunus resursus, vienkārši budžetā pārspēlējot tos no vienas budžeta līnijas uz citu. Mums ir nepieciešams stabils finansējuma avots. Paldies, Kostinger kundze, pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Strīds starp Eiropas Savienību un Latīņamerikas banānu ražotājiem ir ilgs daudzus gadus, un nu beidzot ir nolīgums par banānu tirdzniecību. Tas ir būtisks solis uz priekšu. Es priecājos par šo nolīgumu, jo tas pieliek punktu strīdam PTO kontekstā. Uh, Eiropas Savienības un Latīņa Amerikas banāna audzētāji ir panākuši vienošanos. Taču mēs nedrīkstam aizmirst par AKK valstu banāna audzētājiem. Ir jāuz, jāuzraug, kā situācija attīstās tur. Tiešām svarīgi izstudēt ietekmes novērtu, novērtējumu, kuru pieprasa Eiropas parlaments. Ir ļoti svarīgi šie palīdzības pasākumi Mēs nevaram ļaut vienkārši līdzekļus no vienas budžeta kategorijas eh, pārvirzīt uz citu. Mēs nevaram atļauties atņemt naudu kādam citam, kādai citai jomai, vai tas būtu citai jomai, lai pie piešķirt banāniem. E, ir jāizmanto līdzekļi no attīstības fonda vai no lauksaimniecības fonda, ir, nepieciešams, ko, ir nepieciešama konkrēta budžeta pozīcija banāna audzētājiem. Mums ir jābūt tādai konsekventai nostājai. Nolīgums tā tad ir laba ziņa, taču es ar uzmanību sekošu Dohas sarunu kārtē. G20 vēlētos, lai šī saruna kārta beigtos līdz 2012. gadam. Mums būs jāskatās, vai šis solījums patiešām īstenosies. Nolīgums par banānu tirzniecību būs e, daļa no Dohas sarunu kārtas secinājumiem. Paldies, Kelī kungs, viena minūte. Uh, Paldies, pirms dažām nedēļām mēs runājām par bitēm. Šovakar mēs runājam par banāniem. Jūs redzat, ka par abām tēmām ir neviennozīmīgi izteikumi. Viena daļa e, izsakās, e, tīpaši, vien, viena daļa ir priecīga, tīpaši tie, kas audzē šos banānus, un citi ir atkal satraukušies, īpaši satraukušies par to, kāda ietekme būs uz banānu audzētājiem Eiropas Savienības iekšienē. Es domāju, ka tas ir jāņem vērā, jo ikvienas valsts vai savienības uzdevums ir rūpēties vispirms par saviem cilvēkiem un ražotājiem. Tikai tā mēs pēc tam varam pastiept draudzīgu un palīdzīgu roku citām valstīm. Eiropas Savienībā daudziem liekas, ka e, ši, ka līdzīgi, kas netaisnīga situācija ir arī uh, lielopu gaļas tirdzniecībā, ne tikai banānu tirdzniecībā. Mums jābūt uzmanīgiem gan runājot par vienu, gan par otru jautājumu. Paldies! Un tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Tižēra kungs, lūdzu, viena minūte. Obrigado, senhora Presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti, es jau šajā zālē esmu teicis kaut ko, ko atkārtošu tagad es esmu no ārkārtīgi attāla Eiropas Savienības reģiona, un man kā šī reģiona pārstāvim nav nekāda iebilduma pret Ženēvas nolīgumu, pret šiem divpusējiem nolīgumiem, kas tiek parakstīti. Mēs visi saprotam, cik šie nolīgumi ir svarīgi, mēs zinām, ka tie bija neizbēgami, Tāpat gribētu teikt, ka noslēdzot šo nolīgumu ir gan ieguvēji, gan zaudētāji. Un es domāju, ka šie te attālie reģioni, protams, ir zaudētāji, jo mēs saņemsim kaitējumu. Es nevaru pieņemt to, ka komisija šodien atkal kārtējo reizi uzsver, ka 2006. gada POSEI programma jau esot paredzējusi šādas sekas. Mēs zinām, ka 2006. gadā tika ņemts vērā tarifs 176 eh, eiro par vienu tonu. Tagad mēs runājam par pavisam citiem skaitļiem, pat par 114 eiro uz vienu tonu. Ir nepieciešams kompensācijas mehānisms. Paldies! Ferēras kungs, lūdzu, viena minūte jums. Paldies! mēs atveram plaši Eiropas Savienības durvis milzīgiem daudznacionāliem uzņēmumiem, kas jau tā kontrolē vairāk kā 70% no pasaules banānu tirdzniecības tirgus. Tām būs ļoti nopietnas sekas. Portugāla, Spānija, Grieķija, Kīpra, Francija 2007. gadā ražoja apmēram 60 tūkstošu tonu banānu un izplatīja Eiropas tirgū. Tagad saņem smagu triecienu. Referente jau saka, ka e, šis nolīgums apdraud šo banānu ražotāju esamību. Ir notikusi nopietna kļūda. Komisija neplāno nekādus konkrētus atbalsta mehānismus Eiropas banāna audzētājiem. Tā netaisās grozīt regulas, netaisās grozīt posēju budžetu, kas tika apstiprināts ļoti sen 2006. gadā. AKK ražotāji vispār nav pieminēti šajā nolīgumā, un viņi saņems ārkārtīgi smagus triecienus šeit tika pieminēti kaut kādi papildus pasākumi, bet tie ir nepietiekami. Tiem, kas parakstīja šo nolīgumu, ir jāuzņemas atbildība. Neviens no viņiem nav, nav atnākuši šeit un netaisās skaidrot šo situāciju un problēmas. Godātie kolēģi, brīvā mikrofona procedūra paredz, ka katrs runā tikai vienu minūti un nevairāk. Godātie kolēģi, lūdzu mēģiniet nerunāt ļoti, ļoti ātri šajā vienā minūtē, tādēļ, ka tulki tad nevarēs jūs iztulkot. Tagad dosim vārdu komisāram. Lūdzu, komisāri, jūs atbildes reakcija. Mums ir pietiekami daudz laika, tad lūdzu runājiet skaidri un lēni. Jā, priekšsēdētājs kundze, Es e, tūdaļ pat sākšu ar atbildēm uz dažiem jautājumiem, kas izskanēja deputātu runās. Pirmkārt, daži kolēģi šeit runāja par strīda atrisināšanu un par daudzpusējo nolīgumu. Par divpusējiem nolīgumiem ar Centrālā Ameriku un Latviju Ameriku tas ir cits jautājums. Arī tur Eiropas Savienībai bija savas ofensīvās intereses, un mēs esam saņēmuši kaut ko sev par labu, kaut kādu kompensāciju par šīm piekāpēm. Tālāk par lielajiem daudz valstu uzņēmumiem un par to, ka AKK valstīm paredzētie atbalsta pasākumi ir nepietiekami. E, Eiropas komisija un Eiropas Savienība nevar izlēmt tā kā, kā valstu vietā tā aploksne, ko mēs piedāvājam, ir pietiekama, lai varētu ļoti daudz projektus veikt, ja šī nauda labi tiks izmantot. Tālāk ir runājumi par Eiropas ultraperiferiskajiem reģioniem, kuros tiek ražoti banāni. Mato Andro kungs, es jums varu parādīt skaitļus. 2006. gadā bez tiem līdzekļiem, kas tika paredzēti jau posēju programmai, mēs paredzējām ka tiks samazināts muitas nodoklis 2009. gadā no 176 uh, līdz, līdz 170 eiro par tonu, 137 eiro par tonu. Tāpat arī 245 miljoni eiro bija paredzēti posei uh, programmai, un mēs tam vēl papi, pielikām klāt vairākus miljonus eiro, kā papildinājumu vai kā kompensāciju tam, kad stāsies spēkā šie nolīgumi. Tādēļ posēja budžets jau pašā sākumā bija tāds ar tādu uh, koeficientu. Uh, viņš tika indeksēts ņemot vērā nākotnē paredzamos nolīgumus. Uh, Es esmu gatavs arī sīkāk analizēt situāciju. Ja jūs vēlaties kopā ar padomi runāt par posēju programmu, tad Protams, mēs varam runāt par papildus kompensācijām, taču zināmas kompensācijas ir jau iekļauts. Esmu gatavs jums piedāvāt konkrētus skaitļus. Ar dalību valstīm mums bija ļoti lielas, garas sarunas, un tad, kad es šeit izsaku kādus apgalvojumus, tad tie ir pamatot tikai uz skaitļiem. Tālāk, jūs daudz šeit runājāt par maziem ražotājiem. Jā, arī mūsu ultraperiferiskajos reģionos ir daudz mazo ražotāju. Iespējams, tieši viņus vajadzētu aizsargāt visvairāk Vai posei programmas nauda ir jāizmanto galvenokārt maziem ražotājiem? Nevienmēr. Varbūt, ka vajadzētu domāt par posei izmantošanas mehānismu reformēšanu, tā lai posei budžeta līdzekļi palīdzētu sektoru reformēšanai varētu restruktūrizēt šo cilvēku darbības, viņu uzņēmums, varbūt, ka viņi varētu nodarboties ar kādu alternatīvu darbību. Es esmu ļoti atvērts, es esmu ar mieru aplūkot posēju līdzekļu izmantošanu labākā alternatīvā veidā. Vēl gribētu atbildēt Kambelkungam, kurš, kuram ir cits viedoklis par kompensāciju lietderīgumu. Es domāju, ka ultraperiferijas iedzīvotāji arī ir Eiropas Savienība, Savienības pilsoņi, nodokļu maksātāji, un tādēļ man šķiet pilnīgi normāli, ka mēs viņus atbalstam. Jūs te rādījāt vienu banānu ja šis banāns nebūtu, uh, neatbilst tiem noteikumiem, ko jūs šeit pieminējāt, jūs nebūtu varējis viņu nopirkt. Ja jūs viņu nopirkāt, tad acīm redzot, viņš atbilst visiem parametriem Eiropas Savienībā. Manuprāt, ar to es esmu arī atbildējis uz galvenajiem jautājumiem, kas izskanēja deputātu teiktajā. Nobeigumā var teikt, ka uh, Eh, vēlreiz, ka par posēju esmu gatavs vēl runāt, esmu gatavs piedāvāt jums visus skaitļus un paskaidrot, kā esošās kompensācijas var tikt izmantotas un kādas citas kompensācijas var tikt izmantotas. Kopumā es uzskatu, kā referents kundze arī teica savā ievadrunā, es uzskatu, ka šis nolīgums mums palīdz daudzajādā ziņā Un tas palīdz mums galvenokārt iziet no šī te vēsturiskā konflikta PTO. Paldies, un tagad aicināšu padomus pārstāvju Jorikunu. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt... Paldies, priekšsēdētāji, referents kundze, dāmas un kungi, godātie deputāti, komisāra kungs. Pēc manām domām komisārs atbildot uz jautājumiem un um, bažām uh, jau daudz ko ir pateicis. Es uh, arī gribētu piebilst, runājot par AKK valstīm, par banānu uh, audzētāju papildu pasākumu programmu par 190 miljonu eiro piešķiršanu katru gadu papildu pasākumiem. Uh, pakāpeniska tarifu atcelšana uzliek papildu slogu AKK valstīm. Kas notiks tad, ja liberalizācija turpinās un tarifi tiek pazemināti vēl vairāk? Mēs šobrīd runājam par Ženēvas nolīgumiem. Un uh, Eiropas parlamentam un padomēji arī būs sauc vārds sakāms par to, vai mēs vēlamies noslēgt citus nolīgumus ar Andu eh, Savienības valstīm par eh, brīvu banānu tirzniecību. Dāmas un kungi, es domāju, ka šobrīd mēs pieliekam punktu 15 gadus ilgam tirzniecības konfliktam. Šis sasniegums nostiprinās Eiropas Savienības pozīcijas Pasaules tirzniecības organizācijā un arī Dohas sarunu raundā. Jūs pieminējāt arī citas bāžas, kas rodas šai sakarā, proti solidaritāti ar nabadzīgākajām valstīm. Tās mēs, protams, paturēsim uzmanības lokā. Tomēr šis nolīgums par banānu tirzniecību un regulas atcelšana arī ir svarīgi pasākumi, un es aicinu jūs balsot par tiem un atbalstīs šo nolīgumu. Paldies! Tagad vēlreiz vārds referentei Badzāni kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Man šķiet, ka šīs ir bijušas tiešām ļoti interesants debates Um, izskanēja gan bāžas, gan jautājumi, kas tika uzdot arī komitejas sēdē. Es vēlētos uzsvērt vienu svarīgu faktu, ko mēs dažkārt piemirstam. Šie nolīgumi aktualizē Eiropas Savienības uzņemtās saistības, kad tā pievienojās Pasaules tirsniecības organizācijai. To mēs nedrīkstam aizmirst. Ar šo nolīgumu palīdzību Eiropas Savienība beidzot atrisina ļoti nopietnu problēmu ar uh, domstarpības ar svarīgu valsti. Patiesībā Eiropas Savienība pārkāpa nediskriminācijas principu un tagad šie nolīgumi atjauno mūsu uzticamību, kā um, godīgiem, taisnīgiem partneriem uh, Pasaules tirzniecības organizācijas ietvaros. Protams, uh, bija saruna process, bija sarežģīts, bija dažādu uh, disputu un problēmu daudz, bet tagad mēs, parakstot šos nolīgumus, esam panākuši jaunu līdzsvaru, lai palīdzētu uh, attīstības valstīm. Šie papildu pasākumi banānu audzētāju atbalstam, kas tiek ieviesti, ir jākontrolē un ir arī ļoti svarīgi veikt ietekmes novērtējumu par šiem papildu pasākumiem. Tādēļ mums ir prieks dzirdēt, ka komisija un padome uh, ir uzņēmušās saistības, sekot situācijas attīstībai un arī nepieciešības gadījumā ierosināt jaunus papildu pasākumus. Arī posēja programmas iekļaušana šajā rezolūcijas projektā ir uh, būtiska. Uh, mums ir eh, jāizmanto šī programma un tā jākoriģē, lai varētu mēs eh, ņemt vērā attālāko reģionu intereses un Eiropas banānu audzētāju intereses. Tāpat mani priecē tas, ka ir atzīta nepieciešamība eh, nodrošināt pārtikas piegāžu ķēdes caurskatāmība. Vēl daudz, kas ir darāms nākotnē šajā jomā, mums ir jāseko nolīgumu ietekmei, jāseko tam, kā darbojas papildu pasākumi, jādomā par posēju programmas īstenošanu, un mums ir jāuzrauga arī pārtikas piegāžu ķēde, mums ir jāuzrauga šī pārtiks piegāžu ķēdi, jo tā gal galā ietekmē pārtikas uh, produktu cenas. Visi minētie jautājumi un vēl citi jautājumi, kas satrauc mūsu patērētājus, uh, ir jāņem vērā situācijas izvērtējumā mēs saskārāmies ar šo tirzniecības disputu ar ASV un Latviju-Amerikas valstīm, mēs bijām zaudētāji un mums šie nolīgumi bija jānoslēdz. Tas bija absolūti nepieciešams izējas punkts, tagad ir jāīsteno jaunie pasākumi, banāna audzētāju atbalsta pasākumi un mums ir jārisina arī citas problēmas, jādomā par to, kas uztrauc uh, pārtiks patērētājus, viņi vēlas, lai pārtiks piegāžu ķēde būtu caurskatāma, un mums ir jāuzlabo Eiropas kopējā tirgus darbība arī banānu nozarē. Tā vienlaikus šie nolīgumi mums ir palīdzējuši noregulēt Eiropas Savienības eh, tirzniecības disputu pasaules tirzniecības organizācijā. Paldies! Mums ir starptautiskās tirzniecības komitejas rekomendācijas projekts un balsojums.